Nākamās debates ir uh, par uh, Ēģipti un nāves soda izpildi. Un vārds e uh, Andrikiens kundzei. Paldies. Eģipte ir piedzīvojusi kopš 2011. gada vairākus uh, nopietnus izaicinājumus. Startautiskā sabiedrība ir atbalstījusi Eģipti tās uh, ekonomiskos, politiskos un drošības izaicinājumos. Biežie teroristu uzbrukumi, piemēram, Sīnajas puselā un biežie uzbrukumi notiek uh, pret uh, kristi, koptu kristiešiem. Uh, Eģiptē. Tomēr tas nav attaisnojums eh, tam, ka joprojām tiek piespriests un izpildīts nāves sots Eģiptē. Eh, ir piespriests nāves sots lielam skaitam cilvēku. Es aicinu Eģiptes varas iestādes tulīt atteikties no šādas prakses un atcelt piespriestos nāves sodus. Es aicinu varas iestādes tulīt noteikt oficiālu moratoriju nāves soda izpildē kā pirmo soli uz nāves soda atcelšanu. Mēs apņēmīgi nosodām nāves sodu un aicinām Ēģiptes varas iestādes pildīt savas starptautiskās saistības un vispārējo cilvēku tiesību deklarāciju. Paldies tagad vārds Tānaka kungam priekšsēdētāji, kad Ēģipte īsteno pārējos demokrātiju, tai ir liels iekšējās drošības apdraudējums ir noticis liels skaits īsīs teroristu uzbrukumu, it īpaši Sinājas puselā un arī pret uh, eh, koptu kristiešiem. Ir, j, protams, grūts uzdevums ievērot uh, uh, cilvēku tiesību uh, principus uh, un demokrātijas principus šādā situācijā. Tomēr mēs aicinām uh, atteikties no militārām tiesām un spīdzināšanas un nāves sodu piespriešanas. Tas rada nopietnas bāžas. Mēs tāpat prasām rezolūcijā turpmāk izmeklēt uh, Uh, Giulio Regini, uh, kas ir uh, bijis itāļu pētnieks, ka žurnālists slepkavību. Paldies, Sargentīnī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Tanaka kungs runāja par pārēju uz demokrātiju Ēģiptē. Nu, atvainojiet, es situāciju saskatu atšķirīgu valstī tādā kā Ēģiptē, kur uh, prezidents nonācis pie uh, varas uh, valsts apvērsuma laikā un tika nogalināts 23 personas šajā apvērsumā. Tāpat šai valstī joprojām tiek piemērots nāves sots un uh, valsts institūcijas sistemātiski nogalina iedzīvotājus. Tas viss notiek pirms vēlēšanām, kurās vispār nav cits izvēles, kā tikai val, valsot par Sisi kungu vai viņa uh, atbalstītājiem. Kādēļ uh, augstā pārstāvis prezidente Mogherini joprojām nav paudusi uh, nosodījumu par uh, slepkavībām, kas notiek komisijai. Beidzot, ir jāsniedz paskaidrojumi par šo jautājumu. Tagad vārds Šaks kundzei. Nē, es atvainojos. Karalkungs vispirms. Paldies priekšsēdētāji. Šodien Mēs diskutējam par situāciju valstī, kura ir uh, pārkāpus jebkādas robežas cilvēku tiesību pārkāpumu jomā. Vispār nevar runāt par tiesiskumu šajā valstī, kopš pie varas atrodas Sisi. Ir atjaunota nāvis soda uh, izpilde, uh, kas bija apturēta iepriekšējās valdības laikā, un uh, ar nāvis sodu. Mm, sodīto cilvēku skaits ar vien pieaug. Tas nozīmē, ka valstī nav vairs uh, tiesiskuma. Un mans uh, tautietis Giulio Reģēnī tika nolaupīts, spīdzināts un nogalināts, un mums pat nebija iespējams viņu aizstāvēt. Varbūt mēs esam pārāk vāji, varbūt pārāk liela interesētība ekonomiskā sadarbībā ar Ēģipti pastāv un šī pētnieka uh, dramatiskais liktenis uh, mm, norāda tikai uz to, kādu teroru piedzīvo Ēģiptes iedzīvotāji, un starptautiskai sabiedrībai būtu jārīkojas un jādara vairāk nekā tikai paust sašutumu un debatēt par šiem jautājumiem. Es uh, uzskatu, ka ir tiešām jāīsteno tiesiskas valsts uh, pamatprincipi šai valstī. Paldies, tagad Šāks kundze. Apspiešanu, ko um, Eģipte īsteno ģenerāls Sisi, uh, būtībā rada bumbu ar laika degli. Tiek apspiesta brīvā, uh, iespēja brīvi izteikties, tiek uh, aizliegts nevalstiskās organizācijas. Ir, jau izpildīts vismaz 81 cilvēkam nāves sots. Tas viss liecina par to, ka notiek sistemātiskas represijas, um, aizturētie tiek spīdzināti, no viņiem tiek izspiestas nepatiesas atzīšanās. Protams, pastāv bažas par drošības situāciju valstī, bet atbilde nevar būt valsts īstenots terors. Mums ir jārunā skaidri nosodot šādus uh, Uh, pārkāpums. Protams, ir interesanti runāt par partnerības attiecībām, bet ir jāatzīst, ja šī partnerība nebalstās uz mūsu kopīgo principu uh, mazumiņu, tad nevar šāda partnerība pastāvēt, un tas mums ir skaidri jāpasaka. Paldies! Tagad vārds postas kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Šodien mēs diskutējam par nāves soda izpildi uh, Ēģiptē. Tas ir uh, cilvēktiesību pārkāpums, tiek pārkāptas tiesības uz dzīvību. Tā ir nehumāna izturēšanās pret cilvēkiem. Nav nekādu apstākļu, kas varētu pamatot cilvēka nogalināšanu. Eiropas Savienība iestājas par nāves sodu atcelšanu visā pasaulē tas, ka viena gada laikā ir divkāršojies izpildīto nāves sodu skaits Eģipte, ir absolūti nepiemēr, nepieļaujams. Eh, tiek eh, izmantotas kara tiesas, kas stājas civilo tiesu vietā, tiek vajāti cilvēku tiesību aizstāvi. Daudziem netiek nodrošināta advokāta palīdzība tiesas procesa laikā. Iz, atzīšanās tiek uh, panāktas ar spīdzināšanu. Es aicinu tūlīt pārtraukt nāves soda izpildi un atteikties no nāves eh, soda piespriešanas Eģiptē. Es vēršos pie ģenerāla Sisi un aicinu arī Eiropas Savienībai un komisijai nosodīt uh, nāves sodu izpildi. Paldies, tagad vārds Veržjākundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Visi NVO mums ziņo, cilvēktiesības stāvoklis nekad nav bijis tik nopietnas Ēģiptē. Vairāk nekā 15 tūkstoši civiliedzīvotāji tie ir tikuši tiesāti kara tiesās, nolaupīšanas, eh, patvarīgas eh, sodu izpildes, eh, kam tiek pakļauti žurnālisti, LGBT pārstāvji. Viņi ir arī liecinājuši Eiropas parlamentā terorisms, nacionālās drošības pārkāpšanas, eh, narkotikas, eh, izvarošanas gadījumi. Eh, saraksts ir ļoti garš. Kā šādā kontekstā var notikt demokrātiskas vēlēšanas, kad visticamie kandidāti ir noraidīti? Ēģipte virzās uz beztiesiskas valsts uh, pusi un Eiropas Savienība pievērtavats. Paldies, tagad dosim vārdu runātiem grupu, grupu vārdā. Vispirms Šons Kelijs. This... Lielas paldies. Es domāju, ka šī ir ļoti līdzsvarot rezolūcija. Te tiek runāts gan par tām grūtībām, ar ko Eģipte sastopas, ņemot vērā, ka tur pastāv nežēlīgi teroristu uzbrukumi, kā to nesen arī piedzīvojam, piemēram, uzbrukumi koptu baznīcām un mošējais Ziemeļsinējā, kur gāja bojām simtiem cilvēku. Tātad, zināmā mērā, varbūt tas ir saprotam, ka varas iestādes ķers pie ārkārtas mēriem, tās ir pār, nobažījušās, bet tāpat laikā ir nepieņēmami, ka tiek šādā veidā masveidā notiesāti cilvēki par eh, noziegumiem un tiek piespriests nāvas sots, viņi tiek turēti vieninieku cēlēs ilgu laiku, vēl pirms ir bijusi tiesa un pēc tam Nu, un, protams, ka politiskās un pilsoniskās tiesības ir jāievēro arī cietumnieku gadījumā. Mums vajadzētu mudināt eģiptiešus raugāt, raudzīties uz šīm lietām un turklāt arī īstenot nāves soda moratoriju. Tāpat laikā mums ir jāiestā, jāstāv plecu pie pleca arī Eģiptes iedzīvotājiem, lai cīni, palīdzētu viņiem cīņā pret terorismu. Paldies, paldies, saka priekšādātāja. Nākamais runātājs Pancērī kungs no Socialistu un Demokrātu grupas lūdzu. Priekšādātāja, paldies. 2020 partnerības kontekstā Ēģipte ir piekritusi veicināt pamatbrīvības un cilvēktiesības valstī. Tas atbilst arī viņu pašu konstitūcijai un starptautiskajām tiesībām. Bet jāsaka, šīs saistības netiek pīsten, īstenots. Mēs redzam, ka lūk, pēdējā mēneša laikā vien ir īstenoti vairāki nāves sodi. Tiek cilvēki pakļauti cietumos spīdzināšanai, eh, pazemojošai rīcībai, un ir arī krimināla tiesas. Sīsī prezidentūras laikā šādu gadījumu skaits nav mazinājies. Šis arvien vairāk pieaug šādu identificētu gadījumu skaits, un es ir jāierunā un jāizsakās pret nāvis sodu piemērošanu. Mēs nevaram veidot partnerību ar valsti, ja tur ir šādi notikumi. Mēs nevaram pievērt acis uz cilvēktiesību situāciju, mēs citādi būsim morāli līdzatbildīgi par šo situāciju. Uh, Es domāju, ka mums ir vajadzīgs skaidrs solījums no Ēģiptes prezidenta puses e, situāciju labot, citādi mēs nevaram partnerībā uzsākt jaunu e, sadarbības posmu. Un mēs tāpat arī gaidām, ka Džulio Reģēnī saņems e, taisnīgu tiesu. Paldies, runātājs tiek pārtraukt tālāk. EKR grupas vārdā Vīstisen kungs. Priekšādātā paldies. Mēs redzam, ka arābu pavasarā rezultāti nav ņemti vērā un pareizie secinājumi nav izdarīti. Musulmaņu brālība ir faktors, kas ir izraisījis nopietnas problēmas. Jā, Ēģiptes e, režīmam ir nopietnas problēmas, bet tiek pārspīlēts. Un tad, kad mēs redzam notikumus Irānā, manifestācijas, kad mēs redzam reakcijas e, citos režīmos un kad ir jārunā par Eiropas Savienības reakciju, tad mēs to nevaram salīdzināt ar notikumiem Ēģiptē. Es uh, e, Eh, redzu, ka mēs daudz enerģijas tērējam runājot par Ķīnu, par Irānu. Bet tomēr ir jāatzīst tas, ka Ēģiptei ir jācīnās pret terorismu. Paldies, un tagad goja grupas vārdā deputāts Urbans Krespo. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc valsts apsvērsuma 2013. gada eh, martā būs eh, prezidenta vēlēšanas, kurās iespējams nebūs opozīcijas, jo kandidāti ir atkāpš, atkāpušies e, arestu un iebiedēšanas dēļ. Cīņas pret terorismu aizsargā tiek veikta cilvēktiesību pārkāpumu, represijas pret žurnālistiem, pilsonisko savie, E, sabiedrību un pret strādnieku kustību, kura turpina organizēt manifestācijas un streikus. Valsts, kurā pēdējā mēneša laikā 23 nāvis sodi ir izpildīti pēc tam, kad tika notiesāti kara tiesās un bez jebkādas garantijas. Un neraugoties uz to, eh, Eiropas Savienība aicināt jaunot attiecības un stiprināt tās, un neraugoties eh, uz visiem šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Aicināsim pārkāpt cilvēktiesību pārkāpumus, pārtraukt ieroču eksportu uz Ēģiptu. Un pieprasīsim nodrošināt tādu vēlēšanu rezultātu, kurā tiktu ievērotas pamata cilvēka tiesības. Nākamā runātāja Bārbara Lohbībera zaļo grupas vārdā. Priekšādātāji, paldies! Pēdējos četros gados Ēģiptē vairāk par 2000 cilvēki notiesāti uz nāvi un vismaz 81 ir arī ar nāvi sodīts. Un baidos, ka nāves sodu apjoms turpmākajos uh, mēnešos pieaugs. Cilvēktiesību situācija Eģiptē ir dramatiski pasliktinājusies. Valdības kritizētāji tiek arestēti, viņiem tiek draudēts, uh, tiek vajāti cilvēktiesību aktīvisti, cilvēki tiek patvaļīgi arestēti, pazūda bez vēsts un tiek identificēts, ka cietumos savukārt sistemātiski notiek spīdzināšana. Tas tiešām ir šausminoši. Un Eiropas Savienība neskatās uz šo situāciju pietiekami nopietni un nereaģē uz to. Tas ir apkaunojoši. 2017. gadā partnerības vien, noslēgtā partnerības vienošanās starp ES un Ēģipti ietver vienlaikus apusējus solījumus par cilvēktiesību standartu ievērošanu. Tomēr ņemot vērā šo masīvu, masveidā īstenoto cilvēku arestēšanu, provocēšanu un cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Eģiptē, e, es vairs nedrīkst slēpties aiz skaistiem, skaistiem vārdiem, bet tai e, beidzot izlēmīgi jārīkos un jāizdara spiediens uz Eģiptes valdību. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs, kas Taldau kungs FDD grupas vārdā. Lūdzu. Presidente, era il 26 dicembre, quando 15 uomini accusati di terrorismo. Paldies, priekšādātāji. Decembrī vien 15 cilvēki tika uh, apsūdzēti terorismā un pēc tam viņam tika izpildīts nāvesots. To darīja kara tiesa Ēģiptē. Prezidents Elsisī šādā veidā apkaro savus kritizētājus. Un šāda veida apjomā nāvesodi iz, izpildīti sen nebija šai valstī. Turklāt uh, cietumos cilvēki tiek spīdzināti, ir tam pierādījumi, neiz, brutāli izturēšanās cilvēki, žurnālisti pazūd bez vēsts, pazūd opozīciju pārstāvi, inteliģents saprindu pārstāvi tāpat. Un šķiet, ka ne pret vienu netiek izrādīta žēlastība, tiek nogalināti arī nevainīgi 12-13 gadīgi bērni. Uh, Viņi, pēc, viņi tiek nolaupīti un pēc tam viņa ķermeņi tiek atrasta kaut kur laukos. Visdrīzāk šeit varas iestāžu līdzvainība ir jākonstatē un nevar šādu veidu rīcību īstenot, aizbildinoties ar vajadzību nodrošināt drošību valstī. Turklāt atcerēsimies arī par ieroču eksportu. Ir vajadzīgs tāpat laikā pieprasīt arī Giulio Reģēnī taisnīgu tiesu. Paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs Vaidenholzer kungs. Tā nav pirmā reize, kad mēs īstenojam debats par cilvēktiesību situāciju mūsu kaimiņu valstī Ēģiptē. Nu, mēs nedrīkstam uh, likties mierā, kamēr situācija šai valstī nebūs vainī, mainījusies. Nedrīkstam ļauties ilūzijām par to, ka šī stabilitāte uzlabojas ar represiju palīdzību. Uh, Mūs ar Eģiptu saista kopējais liktenis. Viss, kas notiek šajā valstī, tūlīt pat ietekmē arī mūs pašus šeit Eiropā. Tiesiskums, demokrātija un cilvēktiesības ir labākā garantija stabilitātei valstī un tāpēc ar lielām bažām vērojam pašreizējo navsoda plašo izmantošanu valstī un sistemātisko cilvēku tiesību un pulcēšanās brīvību ierobežojumu. Mēs aicinām prezidentu Sīsī izbeigt šos darbības un turpmākās prezidenta vēlēšanas uztvert nopietni, nodrošinot demokrātisko alternatīvu šajās vēlēšanās. Paldies, saka priekšādatāji, nākamais runātājs, gogrups vārdā Boilena kundze. Paldies! Jau atkal mēs spriežam par cilvēktiesībām Ēģiptē, un šodien pavisam pamatoti nosodām ne tik vien nāvsodu izmantošanu Ēģiptē, bet to, ka nāvsodu gadījumu skaits psisī vadībā ir pieaudzis. Eh, viņu tiesiskuma sistēmā ir daudz kļūdu, un par to ir daudz pierādījumu. Laikā no 26. decembra līdz 20. janvārim 26 cilvēki tika sodīti ar nāvi, 24 no tiem notiesāja kara tiesās, bez, un atzīšanās tika izspiest ar, izspiest ar spīdzināšanas palīdzību. Nebija arī pietiekams laiks, lai varētu iesniegt apelāciju, ģimenes locekļiem nebija dot iespēju pateikt ārdievs šiem cilvēkiem, un netika arī pēc tam informētas ģimenes par to, kā saņemt eh, š, savu tuvinieku mm, līķus. Uh, Nedrīkst būt tā, ka noslēgtais asociācijas līgums mums aizmeglā acis, ir jāizdur spiediens uz valsti. Nedrīkst pieļaut, ka prezidents Ēģiptē izdara spiedienu represijas pret iedzīvotājiem. Ēģiptieši skatās uz mums, viņi vēlas, lai mēs runātu viņu vārdā, jo viņiem tas netiek ļauts. Paldies, nākamā runātāja Nīna Gēla. Kad debatējām par Eģi, Eģiptu pagājušā gada oktobrī, komisija teica, ka kā, runāja par to, kādi centieni ir Eģiptes iedzīvotājiem ceļā uz demokrātiju, drošību un izaugsmu. Man bija zināmas iebildes jau pret mūsu toreizējās partnerības raksturu, un tagad šo iebilžu ir vēl vairāk. Mēs jau runājām par šiem nopietnējiem cilvēktiesību pārkāpumiem toreiz, bet kā Sīsī režīms ir uz to reaģējis, vairāk kā 30 civiliedzīvotāji mēnešu laikā sodīti ar nāvi, 24 notiesāti uz nāvi kara tiesās. Un tāpēc tāpēc man atkal jāuzdod jautājums komisijai, vai tad tiešām nav skaidrs, kādas sekas, e, kāda rīcība ir e, varas iestādēm, vai nevajadzētu viņiem to, viņus informēt par to, kas notiks, ja viņi turpinās šādā veidā īstenot nāvsots, vai nevajadzētu sankcijas. Un kad dalībvalstis beidzot pieņems mērus, lai apturētu uzņēmumus, kas pārdod iekārtas aprīkojums un pilsoņu uz, uz, uzņēmumiem Eģiptē, kas palīdz viņiem apspiest pilsoņus, un kā mums nodrošināt, ka gaidāmās vēlēšanas būtu drošas un demokrātiskas. Ja mēs nenovelkam līniju pie nāves soda, tad taču jāceras, ka tas ir pats svarīgākais mūsu cilvēktiesību darbības mērķis. Paldies! Pārējām tālāk pie brīvā mikrofona procedūras. Un vispirms došu vārdu Fārijas kungam. Eh, Paldies priekšsādātāji, komisāri, dārgie kolēģi. 2011. gadā arī laukumā Kairā eh, manifestanti cīnījās pār demokrātiju cilvēktiesībām, bet no tām dienām nav praktiski atlicis nekāds optimisms. Eh, marta beigās ir izziņots prezidenta vēlēšanas, bet valda visai nospiedoša atmosfēra. Eh, eh, pieaug eh, nolaupīšanas gadījumi, arbitrāri spriedumi un satraucoši nāvisodu skaita mm, pieaugums. Kopš 2017 Eh, gada ir trīskāršojies. Nāvis sodu gaits janvārī 23 civilpersonas tika notiesāts uz nākamkārt tiesās. Komisāri Eiropas Savienība ir pirmais Eiropas ekonomiskais partners un ir jāpieprasa no Ēģiptes lēmēju iestādēm ievērot starptautiskās tiesības, cilvēktiesības un bez kavēšanās pārtraukt nāvis sodas izpildi šajā, eh, šajā valstī. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Paldies! Nākošais runātājs Isabela Demonti no sociāldemokrātu grupas. Mm -hmm. Just push the button. Ieslēdziet mikrofonu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs apstiprinām kopīgu rezolūciju, kuras saturs ir skaidrs trešajā tūkstošgadē. Nevienā valstī nedrīkst pieļaut spīdzināšanu, nāves soda paturīgas izpildes un cilvēktiesību pārkāpumu. Eģipte ir Eiropas Savienības būtisks ekonomikas partners, un mēs nevaram pieļaut. Uh, šajā valstī cilvēktiesību pārkāpumus. Džulio Reģēni. Uh, bija jaun, gados jauns pētnieks, kurš tika barbariski spīdzināts un nogalināts Eģiptē. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Kā Eiropas parlaments, mēs nedrīkstam klusēt, un mums ir nepiekāpīgi jāpieprasa uh, noskaidrot visu šīs slepkavības sakarā. Vēl pēc, pēc diviem gadiem mēs nesam saņēmuši vēl nekādu skaidru atbildi, uh, un mēs nezinām, ko teikt Džuljo ģimenei un uh, pāriem Eiropas eh, pilsoņiem. Mums ir jāseko tam, lai Ēģipte būtu tiesiska valsts un drošs galvenais. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. I já se připojuji. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlētos atbalstīt kolēģus, kuri uzstājās pretnāvis sodu un runāja par konkrētiem gadījumiem. Tomēr es gribētu uzsvērt diplomātijas lomu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības rīcībā ir diplomātiski rīki, lai prasītu ne tikai no Ēģiptes valdības un iestādēm rīkoties, bet lai panāktu to, ka eh, nāvis sodu izsēst izpildes tiek atceltas visā pasaulē, un es domāju, ka Eiropas Savienība ir jācīnās šajā sakarā, kā arī jāparedz zināmi nosacījumi sadarbības turpināšanai, arī tos var minēt. Mēs runājam viscaur eh, politiskais grupās par to. Mums ir jāatbalstās valstis, kuras apliecina, ka tās vēlas sadarboties vēršoties pret nāvis sodu. Un tas varētu būt viens no mūsu atbalstiem. Un tagad eh, noslēgumā dodu vārdu komisāram Stilijā Nīdesam. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Eiropas Savienība nemitīgi seko stāvoklim Ēģiptē. Mūsu nostāja nāves sūdziņā ir zināma Eiropas Savienība. Ir pilnīgi pret nāves sodu visos apstākļos, un es varu jums piekrist, ka mūsu izpratnē tā ir pilnīgi nepieļaujama attiecībā pret cilvēka cieņu un integritāti cilvēktiesībām un demokrātijas jautājumi ir Ēģipte tika diskutēti Kairā pagājušā mēnesī un mēs turpinam atkārtot, ka mēs esam pret jebkādu nāves sodu izpildi, janvārī ir izpildīta vairāk nekā 20 nāves sodu, un mēs aicinām Ēģipti noteikt formālu moratoriju ar mērķi pilnībā izskaust nāves sodu. Turklāt aicinam Ēģiptes pēc konkrētus soļus, nepieļaut karties izmantošanu civilpersonu lietās, kā arī ievērot starptautiskos standārtus taisnīgas tiesas nodrošināšanā vienlaicīgi. gribētu pieminēt vēl dažus jautājumus, kur attiecas uz tīmekļu vietnēm un cilvēktiesību organizācijām. Eiropas Savienība ir paudusi savas bažas attiecībā uz tīmekļa vietņu bloķēšanu vairākām cilvēktiesību organizācijām un aizstāvēm, aizstāvjiem Tas ir pausts 2017. Eh, gada jūlija nostājā, kā arī paziņots 4. Eh, punktā cilvēktiesību padomis eh, tekstā, un arī tas ir atkārtots Kairā pēdējā uh, padomē starp Eiropas Savienību un Ēģiptu, kur notika martā. Protams, Ēģipte ir nozīmīgs partners Eiropas Savienībai, nozīmīgs reģionāls spēlētājs. Šīs valsts drošība un stabilitāte ir būtiska ne tikai eģiptiešiem, bet arī visam reģionam, Eiropas Savienībai un dalību valstīm. Mēs esam pārliecināti, ka cilvēktiesības un demokrātija ir būtiski it īpaši šajā sarežģītajā kontekstā Ēģiptei. Mēs esam gatavi šos jautājumus kopā ar Ēģipti. Mēs balstāmies uz universālām vērtībām un šos jautājumus vienmēr apspriežam ar mūsu Ēģiptes eh, partneru vadlīnijas tika pieņemts 2017. gada jūnijā. Cilvēktiesība, demokrātijas un tiesiskuma veicināšana ir būtiski jautājumi Eiropas Savienības ārējās darbībās, un jūs varat pilnībā rēķināties ar mums, ka mēs tos ievērosim mūsu sadarbībā ar Eģipti, tāpat kā mēs to darām ar visiem partneriem pasaulē. Mēs darām daudz, lai varētu izdarīt spiedienu šī jautājuma sakarā. Paldies par uzmanību! A vita lezárásához hét állásfoglalási indítványt kaptam, és... Lielas paldies! Ir iesniegtas septiņi rezolūcijas projektu šo debašu noslēgumā, var jūs informēt. Debats līdz ar to ir no...